Um, divās uh, spridzekļu eksplozijās uh, vakar Bostonā ir vairāk cilvēki gājuši bojā un daudz tikuši smagi ievainojuši. Tie ir nevainīgi cilvēki, uh, kuru dzīves šajā pasākumā tika izpostītas. Bostonas maratons pulcē cilvēkus no visas pasaules. Uh, Un uh, šī ir uh, pilsēta, kas simbolizē Amerikas centienus pēc brīvības un taisnīguma. Eiropas parlamenta vārdā es vēlos cietušo ģimenēm uh, paust līdzjūtību un vēlēt cietušajiem ātri izveseļošanos. Šajā traģēdijā ir liela pateicība, jāsaka, glābšanas dienestiem, tiem, kas ir Tāpat arī nav skaidrības par to, kas šīs spridzekļus ir izvietojis un uh, uzspridzinājis. Jāteic, ka terorisms nekad nav attaisnojams. Mēs esam mūsu Amerikas draugu pusē un domās esam kopā ar Bostonas iedzīvotājiem, ar upuriem, viņu piedarīgajiem un cietušajiem. Paldies par jūsu uzmanību!